tautai, un es gribu pateikties visiem, kuriem piedāvāja mums savu palīdzību šajā grūtajā brīdī. Paldies! Un paldies jums par jūsu vārdiem! Kolēģi, 29. oktobrī sēdes protokols ir pieejams, vai ir kādi komentāri par protokolu? Lūdzu, jums vārds. Dentin. Priekšsēdētāji, kā SPD grupas uh, deputāts no Eiropas parlamentā, es gribētu šeit sociāldemokrātu grupas vārdā un varbūt teikt to visa parlamenta vārdā ka mēs sērojam pār Helmutu Šmitu, bijušo uh, Vācijas Federatīvās Republikas kancleru, lielu valsts vīru, dīžu sociāldemokrātu, dīžu eiropieti, un es lūgtu mūs uh, visus uh, godināt viņa piemiņu nākamajā plenāra sesijā Strasbūrā, lai mēs varētu sagatavot šo pasākumu. Paldies visiem par atbalstu! And thank you for your work. Paldies jums par šo paziņojumu. Kolēģi, sakrā ar 29. oktobra protokolu apstiprināšanu gribu vaicāt, vai jums ir kādi komentāri, ne komentāri nav, tad apstiprināts. Ferhopštata kungam vārds. Priekšsēdētāji, man ir reglamenta jautājums, ja drīkstu tagad izteikties. Vakar mēs uzklausījām Britu premjerministra runu Londonā. Un es esmu izsūtījis vēstuli Taska kungam. Uh, ļoti svarīgi atzīmēt eh, to, ko teica Kamerons. Viņš pieprasa ļoti būtiskas pārmaiņas. Eh, tāpat laikā mums ir ļoti svarīgas eh, citas problēmas Eiropas Savienībā, kas mums jārisina. Droši vien zināsiet, ka mēs pa parlamentā aicinājām ierasties Kameronu kungu. Mēs aicinājām Kameronu kungu, lai viņš ierodās šeit, lai viņš arī um, stāsta savas prasības mums šeit, šajā demokrātijas um, mājā Un es gribēju jums vaicāt, kā priekšsēdētājai, kā, cik tālu ir šis ielūgums kā ar, par, Kamerun kungam, cik tālu ir aizgājis šī iniciatīva un kad viņš ieradīsies uh, šajā parlamentā. Priekšsēdētāji, jā, paldies, mēs uh, tiešām lūksim informāciju no priekšsēdētāja par šo aicinājumu. Mēs zinām, ka šis aicinājums izskanēja kādu laiku atpakaļ, un mēs eh, noteikti sekosim šai situācijai. Degrāfa kungs, arī par reglamentu lūdzu. Mevrouw de voorzitter, en uh, eh, punt over. Priekšsēdētāji. Šodien ir 11. novembris, un mēs pieminam Pirmā pasaules kara uh, beigas. Tas e, tie bija briesmīgi notikumi mūsu vēsturē. Vairākas e, priekšsēdētāji saka, vai jums ir problēmas ar tulkojumu? Diemžēl vācu valodā nav nodrošināts tulkojums. Es varu arī teikt angliski, saka Degrāf kungs. Kolēģi, saka priekšsēdētāji, tagad viss ir sakārtots. Tagad viss ir kārtībā. Lūdzu, turpiniet runāt savā valodā. Tātad es atkārtoju priekšsēdētājs kundze. Šodien ir 11. novembris un šodien mēs pieminam pir, ot, Pirmā pasaules kara beigas. Tie bija briesmīgi notikumi mūsu vēsturē, bija miljoniem bojā gājušo. Daudzas Eiropas valstis piemin šos notikumus un šī diena uh, ir piemiņas diena, uh, kurā godina bojā gājušo karā kritušo piemiņu. Un tādēļ uh, daudzi deputāti nevar piedalīties parlamentu sēdē, jo viņi piedalās piemiņas pasākumos. Tādēļ es gribu pirmkārt paust nožēlu par to, ka Šodien, tieši šodien notiek šī mini plenāra sesija, un es otrkārt aicinātu arī visiem uh, ievērot klusumu brīdi, lai godinātu karākrītu šo piemiņu. Jā, voilà. Thank you for bringing this to our attention. Uh, paldies par to, ka vērsāt mūsu uzmanību šo vēsturisko faktu. Mēs noteikti izteiksim uh, savu līdzotīgo attieksmu, uzklausot uh, jūsu vārdus un mēs noteikti nodosim šo vēstījumu parlamentu priekšsēdētājam un viņa kabinetam. Un tālāk turpināšu ar saviem paziņojumiem. Man ir eh, sekojoši eh, paziņojums. 2015. gada Luks eh, balvas filmu atlase ir sākusies. Trīs filmas, kas ir nominētas, ir Mediterānijā, Mustangs un Urok vai mācība, un jūs to varat noskatīties līdz 20. novembrim Luks kinoteātrī vai arī pieprasot DVD. Eh, ir subtitri, un eh, Eiropas parlamenta deputāti var nodot savas balsis par filmu līdz 23. novembrim. Un šī ir ļoti īpaša diena. Šī te viena no dominantēm filmām tiks eh, filmēta vienlaicīgi astoņās pilsētās Eiropas Savienībā, un režisors Karpa Jāņīkungs apmeklēs arī šo filmēšanas mm, epizodi šeit Briselē. Lūdzu, Kostas kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētā. Es gribēju jums pateikties par to, e, ka jūs vērsāt mūsu uzmanību uz ļoti, šo ļoti svarīgo notikumu. Tas ļauj Eiropas parlamenta deputātiem labāk iepazīties ar šo institīvu. Ir iespēja balsot arī ar filmu, ar, par filmu nominanti, kas ir visvairāk eh, pelnījis šādu atbalstu, sevišķi gribētu atbalstīt filmas, ko filmējuši jaunie režisori. Eh, un mm, ir šīs filmas tālāk rādīts arī ļoti svarīgos Eiropas eh, festivālos. Un pat ir tāds luks kino dienas arī atsevišķās pilsētās. Un šeit šogad mums ir trīs filmas, kas ir nominētas šai balvai, trīs lieliskas filmas. Šo filmu režisori ir ārkārtīgi uh, interesēti un ir um, Eiropas idejas aizstāvi. Um, šo balvu parasti svinīgā sēdē piešķir um, parlamentu priekšsēdētājs Šulca kungs, un mēs būsim tie, kas izvēlēsies uzvarētāju. Mēs atbalstīsim līdz ar to šos jaunos profesionāļus. Un uh, arī balva ir par subtitru rakstīšanu 24 valodās. Līdz ar to filmas būs pazīstams arī šeit un ārpus. Paldies, Kostas kundze, par šo papildu informāciju par šo konkursu. Tālāk eh, sakojuši paziņojums eh, Pablo Iglesias un Fernando Maura Varandi. Eh, Arants ir atstājuši parlamentu, atkāpušies, un parlaments atzīmē, ka sākot no